Good afternoon, colleagues. Kolēģi, sveicināt sāksim darbu. Vispirms pieņemam darba kārtību. Paldies. Un pārējām tieši pie mūsu darba kārtības trešā punkta tā paziņojumu, tā kā mums nav. Mēs veicam Eiropas parlamenta pārstāvis un komisijas pārstāvis. Kēro Musu, Urela Kungu no budžeta dēgā kā arī pārstāvis no Degā Ekfīna. Paturiet lūdzu prātā, ka šī sanāksme tiek straumēta un šī sanāksme ir organizēta sadarbojoties divām komitejām saskaņā ar reglamenta 55. pantu, lai veidotu un runātu pār strateģiskā uh, investīcija fonda veidošanu. Ir piesaistīts arī ITRETRAN un vēl citas komitejas. Visa še, visas eh, iesaistītās komitejas ir aicināts piedalīties. Šī ir tīri tehniska rakstura sanāksme, lai labāk paskaidrotu atsevišķus aspektus regulas projektam, ko ir pieņēmusi komisija Eh, komisija sniedz atbildes uz vairāk nekā simtu deputātu rakstiskajiem jautājumiem. Eh, atbildes ir sagatavotas pagājušajā nedēļā, un eh, komisijai turklāt bija mazāk nekā viena nedēļa, lai paveiktu šo darbu. Tāpat es arī aicinu deputātus uzdot jaunus jautājumus pēc rakstisko atbilžu saņemšanas. Protams, jā, vien uh, rakstiskā saņemta atbildi viņus pilnībā apmierina. Un tagad došu vārdu sanāksmes vadīšanai budžeta komitejas priekšsēdētājiem. Lielas paldies, Roberto. Varbūt varu papildināt, ka par šo konkrētajiem jautājumiem no Rūpniecības un satiksmes eh, komitejas mums ir arī darbinieki no komis, komisijas MOVE un SEARCH ģenerāla direktorātiem, un mēs šo procedūru paredzam tā, kā to jau teica Roberto, ka šī ir tehniskas dabas sēde. Mums vajadzētu atturēties no politisku paziņojumu paušanas. Jautājums vajadzētu uzdot iekļaujoties divu minūšu laikā, un komisija tad ir trīs minūšu laiks atbildē. Un pēc divām minūtēm tad es došu tādu nelielu akustisku signālu, tādējādi parādot, ka, jā, mēs gribam, lai pēc iespējas vairāk kolēģi varētu uzdot jautājumu, un tātad ievērot šos divu minūšu periodus. Tātad šī ping-pong spēle notiks nekai starp mums parlamentāriešiem un komisiju, bet ir arī ļoti smalki sadalīts laiks starp komitejām. Ziņotāju sākumā izteiksies Fernandes kungs no budžeta komitejas. Gribēju uzdot pēdējo jautājumu no budžeta puses un Būmana kungs, kas ir um, ekonomikas komitejas ref, referents, būs pirmais, kas sāks. Tad sāksim ekonomikas budžetu, ekonomiku budžetu un tā tālāk. Un tad, ja jums lūksim kolēģiem no ITRA un TRAN jautājums, un tad atgriezīsimies pie jautājumiem no ekonomikas un budžeta komitejas. Jā, ja tas visiem ir pieņemams, tad uzsāksim ar referentu no Udo Bulmanu kungu no ekonomikas komitejas. Jā, paldies! Paldies mūsu priekšsēdētājiem, paldies kolēģiem, ka esat ieradušies no savām komitejām, lai piedaloties šajā sēdē un nodrošināt to, ka mums notiek kvalificēta faktu iegūšanas sēde kopā ar komisiju. Paldies arī komisijai. Mans jautājums ir saistīts ar praktisko dzīvi. Ļoti daudzi, kas tagad interesēs par to, kāds varētu izveidoties Junkara plāns, grib dzirdēt praktiskās reālīs, un viens no mūsu nodomiem, viens no mūsu nodomiem ir padarīt Eiropu konkurētspējīgāku, un šeit uh, gribētu runāt par platjoslas attīstību, par informāciju komunikāciju tehnoloģiju attīstību, mēs zinām, ka tas ir ļoti būtisks projekts visai Eiropai, un platjoslas cīņas uh, attīstība daudzās dalībvalstīs nenotiek pietiekami, jo trūkst attiecīgu investīciju, trūkst peļņas gūšanas iespējas, un tās valsts, kur tas darbojas labi, kā piemēram Francijā, šeit ir nepieciešama privātais kapitāls, Eiropas investīcija bankas kapitāls, kā arī valsts sektora nodrošinātais kapitāls, un es gribētu lūgt komisijai, pieminējot, uh, piemēram, Portugāli, tātad mana eh, līdzreferenta valsti, pastāstīt, kā šeit platjoslas attīstība tiek īstenota Portugālē visā tās teritorijā, ņemot vērā, izmantojot šo jauno FC mehānismu. Es gribētu dzirdēt, kā tas reāli darbosies, kas šeit ko ieguldīs. Vai jūs varētu to tā ar Portugāles piemēru paskaidrot? Paldies! Un tagad lūkšu komisiju reaģēt. Good afternoon, and let me begin by saying thank you for. Paldies par iespēju šodien uh, pastāstīt jums par šo priekšlikumu. Mēs sadarbosimies ar jums likumdošanas procesā un arī EFSAS īstenošanas mehānismā. Runājot par projektu. Uh, pašreizējo posmu, sevišķi par platjoslu. Ekonom, komisija, protams, pirmkārt ir ieinteresēta tanī, lai projekti būtu praktiski īstenoš, īstenojami. Un runājot par platjoslu kā piemēru, tas ir lielisks piemērs, lai parādītu, Tātad FC ir piemērs, kurā, kas parāda platjoslu, kas sākumā nenesīs iepaš, īpašu peļņu, ir projekts ar tādu ilgtermiņa ietekmi. Un, protams, ka jāņem vērā arī ilgtermiņa riski. FC ļaus šo ilgtermiņa risku izlīdzināt, un, piemēram, arī platjoslas projektā būs iespēja ilg, ilgākā termiņā piesaistīt līdzekļus platjoslas attīstībai, kas nebūtu iespējams uh, bez FC instrumenta. Jautājums, kā praksē tas izskatās, kurš būs līdzfinansētājs, kāda būs FC loma vai ieguldījums, privāto investoru daļa un valsts līdzekļi. Udo Bulmans uzdeva jautājumu ātrāk nekā divās minūtēs, bet vispār mēs tādas sarunās neieslīgsim tomēr. Tas bija izņēmums šoreiz. Paldies! Tie ir praktiski, runāja par projektu līmeni. Uh, Uh, projektu īstenotāji vai plānotāji izmanto EFSI un finansējums tiks uh, sadalīts starp valsts līdzekļiem, privātiem investoriem un EFSI. Un EFSI attieksies uz viszemākā riska investīcijām. Vienkārši, lai tas būtu skaidrāk. Tātad EFSI lielākajā daļā gadījumu tiks izmantots, ja tas būs tiešām nepieciešams, publiskā un valsts nauda tiks izmantot paralēli. Un runa nav par risku par projektu īstenošanu vispār, bet gan par risku, ko tirgus dalībnieki varētu nevēlēties uzņemties. Paldies. Nākamā kolēģa Mudī no budžeta komitejas lūdzu. Thank you. Uh, yes, I just wanted to uh, follow up on the response. Paldies, es gribēju vienkārši turpināt saistībā ar atbildēm par apvāršanas 2020 un to ietekmi, ko radīs līdzekļu izņemšana no tīrās pētniecības jomas, kas, mm, ko neaizstās tāds fondējums, par kuru runā FC kontekstā. Un ar to, līdz ar to man ir bažas par to, ka jūs nozogat finansējumu nākotnē. Un tas nozīmē, ka uh, Eiropā, uh, tā vietā, lai Eiropa būtu uh, priekšējās rindās. Šeit eh, tiek investēts eh, reindustrializācijā un citās jomās. Paldies, komisija lūdzu. Paldies. Um, gribu pateikt trīs lietas par apvāršanas 2020. Sākumā no komisijas priekšlikuma ir skaidrs, ka līdzekļi nonāks daudz plašākā lokā reģionu nekā līdz šim apvārsnes 2020 to pārēdz. Es saprotu, ka šis ir elements, kur uh, ir projekti, kurus var finansēt ar grantiem, un ir projekti, kurus var finansēt arī ar privātā sektora līdzekļiem. Un es zinu, ka pastāv lielas bažas par šo 15, uh, 15 um, uh, lielo reizinātāju. Uh, Un ņemot to visu vērā, šīs uh, reizinātājs 15 attiec uz visu portfolio. Tas neatiec uz katru no šiem projektiem kā prasība. Un par to, ko mēs esam vienojušies, ir tas, ka šī garantija un Eiropas investīcija bankas garantijām, tām jābūt šim sviras efektam 15 uh, eh, apmērā, taču citiem projektiem šie kriteriji var būt dažādi, šīs virs efekti var būt citādāk, atšķirīgi. Un mēs cenšamies tiešām nodrošināt, lai tie līdzekļi, kurus eh, pārklāja apvārs 2020 līdzekļi, 2020 programma, tiktu investēta, kā arī tur, kur līdz šim apvārsnes to nevarēja izdarīt. Un galvenais ir, ka šie līdzekļi FC punktā, to mērķis ir finansēt tos projektus, kurus nekādi citādi nevarētu finansēt. Ja EFSI finansētu tos projektus, kurus varētu finansēt privātais sektors, tad tas radītu problēmas. Tas nav mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir radīt šo papildu investīciju summu 315 miljardu Eiropā apmērā, lai finansētu un palīdzētu tiem projektiem, kuri citādi nevarētu tikt finansēti nebūtu tiesīgi gūta finansējuma. Tādējādi šie līdzekļi nokļūtu tiešām tur, kur šie naudas līdzekļi ir vajadzīgi visvairāk. Paldies! Paldies! Nākamais ir Canīkungs, kurš ir gan ekonomikas, gan budžeta komitejas loceklis, tā kā jūs tagad runāsiet ekonomikas komitejas vārdā. Liels paldies! Gribu pieminēt trīs lietas. Sākumā šī atbild uz ceturto jautājumu garantijas no Eiropas investīciju bankas, kas piesaistīs uh, papildu līdzekļus trīs gadu laikā apmēram 60 miljonus, un es gribētu dzirdēt, kā īsti tas ietekmēs šīs uh, Eiropas investīcija bankas līdzekļus, šie papildu līdzekļi, kā to ietekmēs. Un tad vēl komisijas kadri teica 315 miljārdu jaunu investīciju ir jāpiesaista, izmantojot šo fondu, taču pastāv risks, ka iespējams netiks gūtas jaunas investīcijas, bet notiks tikai projektu refinansēšana, kuri jau ir tikuši pieņemti. Tātad kādus instrumentus komisija paredz izmantot, lai tiešām nodrošinātu to, ka runa ir par jaunām investīcijām. Un trešais jautājums. Pirmie divi pīlāri. Un trešais pīlārs, kas ir būtiskākais, lai uh, piesaistītu privātās investīcijas. Šeit komisija līdz šim nav noteikusi nekādu konkrētu datumu. Un tas varētu sarežģīt šo fonda darbību. Ir taču jāsniedz signāls investoriem privātajā sektorā, lai nodrošinātu to, ka klimats mainās un tas būtu daudz labāk. Tādēļ gribētu dzirdēt no komisijas, kādus konkrētus soļus eh, tā domā spērt attiecībā ar trešo pīlāru. Paldies, komisija lūdzu. Thank you. Paldies runāt par šo ceturto jautājumu par EIB reitingu un kā tas tiks ietekmēts. Jā, šī 3A reitinga noturēšana ļoti būtiska, jo tas palīdz finansēt projekts. To ņemot vērā, protams, FC parasti uzņemsies lielāku risku nekā EIB, taču tieši šis augstākais risks pieprasa Eiropas garantijas. Šīs garantijas ir īpaši paredzētas, lai stātos pretī šim riskam un izmainītu arī uh, to negatīvo ietekmi Eiropas investīcija bankas reitingām un tādējādi nodrošināt šīs, šo finansējumu projektiem. Tad runāt par to, ka tiek finansēti jau esošie projekti, šis risks Eh, šeit mēs esam vienojušies ar Eiropas investīciju banku un paredzam dažādus kontrolas mehānismus, lai tas tā nenotika. Pirmkārt, tiks izveidota neatkarīga pārbaudas komiteja. Otkārt, eh, būs šī pārvaldības valde, kas kontrolē šīs lietas, un šeit ir jāatskaitās gan parlamentam, gan padomē, un es esmu pārliecināts, ka mums būs iespējas par to runāt vēl detalizētāk vēlāk. Un tad trešais pīlārs, kā jūs to pieminējāt, tas ir ļoti būtisks elements šajā investīcija paketē, un tieši arī jūsu minēto iemeslu dēļ tas ir tik svarīgs, ka komisija ļoti rūpīgi jāpārdomā, kādi elementi ir jāmaina regulējumā. Mēs paredzējām darbības plānu 15. gadā, kur tiek izstrādāti vairāk elementi attiecībā uz kapitāla tirgus savienību, energosavienību, un šeit mēs paredzam sagatavot jaunus priekšlikumus, lai samazinātu barjeras šajās jomās, lai stimulētu investīcijas šajās jomās. Paldies! Atvainot, vai drīkstu vēl uzdot jautājumu par pirmo punktu? saka Zanīkungs. Tātad, skaidri sakot, ir paredzēta papildu līdzekļu fondā, un vai jums ir garantija, ka tiešām netiks apdraudēts uh, bankas 3A reitings? Šīs aģentūras, kredīta aģentūras darbojas tikai ar finalizētiem projektiem. Viņiem saskaņā ar Eiropas Savienības likumiem uh, nav iespējams veikt novērtējumu pirms šis projekts nav uh, finalizēts. Taču mēs ņemam vērā šo aspektu un nodrošināsim to, lai šis 3A reitings tiktu saglabāts. Paldies! Paldies! Runātāji ir ievērojuši savus izteikšanās laikus, tādēļ atļāvu šo papildu jautājumu. Nākamā runātāja ir Sara Balīkūns no budžeta komitejas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums attiecās uz garantiju fondu, kas ir jāizveido Eiropas budžetā, lai šīs fonds un garantijas varētu tikt virzītas. Un no kurienes nāk skaitlis par mērķa apjomu 50%, jo ja mēs salīdzinām ar citiem fondiem, uh, kas, protams, nav tieši tādi paši. Tomēr nevienā gadījumā mēs šo pārliecīgo aizsardzību par 50%, kas tiktu imobilizēta Eiropas budžetā, mēs tādu ne neatrodam. Un to saku ne tikai tāpēc, ka strādāju arī budžetā, bet arī priekšlikums samazina finansējumu apārsim 2020 un Connecting Europe. Un man nav skaidrs, kādi būs pievienošamības kritēriji, jo es neredzu, kā atsevišķi projekti varētu būt kā papildus, jo, lai tos finansētu, mēs ņemam naudu, kas um, ir paredzēta jau līdzīgiem projektiem. Šis fonds, kas mēģina piesaistīt valsts un privātos kapitālus, nebūs tas pats kā Eiropas budžeta subsīdija bet mēs runājam par tiem pašiem projektiem. Ir projekti, kas var tikai tikt subsidēti, un ir projekti, kas tieši iet uz privāto tirgu. Un kur tad ir kāda ir situācija ar šo fondu? Jo man, man ir tāds iespējas, ka mēs paņemam naudu no pro, projektiem, kas ir jāsubsidē, e, un taisam vienkārši budžeta naudas pārcēlumu uz Eiropas investīciju banku, lai uh, šis eh, fonds varētu tikt virzīts tālāk. Man vairāk nav laika. Komisija lūdzu. Paldies. Pār pirmo jautājumu, no kurienes nāk 50% mērķis. Pilnīgi pareizi jūs sakāt, ka tas ir vairāk nekā iepriekš ar garantiju fondiem, it īpaši uh, um, garantiju fondiem ārējiem mandātam. Un tam par iemesli tas, ka FC raksturs ir ļoti atšķirīgs no ārējā mandāta. Ārējais mandāts ir aizdošana suverēnām pusēm. FC būtu aizdevums EIB, kas to tālāk eh, virzītu privātos projektos. Tāpat arī mēs lūdzam EIB uzņemties augstāka riska projektus. Un no komisijas puses, tāpēc ir piesardzīgi un saprātīgi paredzēt augstāku garantiju līmeni. Tāpat ir jādomā par to, kāds uh, aplēstais uh, zaudējums, kāda aplēstā peļņa būs, un 50% skaitlis parādījās kā zelta vidusceļš, ne par daudz, ne par maz un mēs paļāvāmies, ka tas būs pietiekams, kā arī pievienojam zināt drošības buferi, lai nebūtu nākotnē neparedzētu ietekmju uz Eiropas budžetu. Mums ir eh, šāda iespēja jāparedz. Par papildi nājuma kritērijiem. Piekrītu, ka atsevišķi projekti var tikt finansēt tikai ar grantiem un citi tikai ar tī, no tirgus, un EFSI mērķis ir kaut kur vidū. Tas nav, lai noliektu to, ka varbūt tikai ar grantiem finansēti projekti, bet šī iemesla pēc šobrīd piešķirto grantu līmenis ir augstāks nekā vairāk, un komisijas Tā ir viena no komisijas prioritātēm. Es to nosauktu par piešķīrumu, bet ir jāpaliek reāliem. Ar EFSI mēs paredzam to, ka grantiem finansētie projekti paliek grantu finansēti, tirgus finansētie paliek tirgus finansēti, bet tad ir projekti, kas atrodas kaut kur viduszonā, ko nevar finansēt tirgus, bet kur ir vajadzīga papildus nodrošināšanās eh, riska daļā. Tāpēc arī es šos projektus skatu. Paldies! Nākošais kolēģis uzstājās no ITRE komitejas. Paldies! kolēģi, jūs jau atbildot uz pirmo jautājumu norādījāt, ka ekonomiska dzīvotspēja ir ESI atslēga. Un skatot regulas 14 apsvērumu, mēs redzam, ka mērķis ir piešķirt augstu sabiedrisku un ekonomisku vērtību tīpu konkrēti projektiem attiecībā uz darbvietu veidošanu, konkrētu spēju un ilgtermiņa izaugsmi. Man priekš manis ļoti svarīgi ir tas, ka šie mērķi ir iekļauti, bet tāpat vakar notika diskusijas mums par enerģijas savienību, un tas ir veids, kā mēs varam pāriet uz noturīgu nākotni, ilgspējīgu mm, transportu un tā tālāk. Bet no regulas teksta man netop skaidrs, kā vajadzība pēc ilglaicības tik ņemta vērā. Manuprāt, ir jāiekļau kritērija regulā, lai panāktu to, kā šie projekti atbilst eh, nostraustajiem mērķiem. Mans jautājums ir, kurā vietā regulā šie kritēriji būtu jāiekļauj, lai sasniegtu šos mērķus, tātad ekonomiskus, sabiedriskus un arī uh, dzīvotspējīgus, lai arī panāktu to, ka mēs šos mērķus sasniedzam. Otrais jautājums - kādi šie kritēriji būtu, vai tā būtu eh, pareizā pieeja, lai atzīmētu šos jautājumus, un es ceru, ka jūs neatbildēsiet tāpat, kā. Ka tas eh, bija dokumentā, jo tas nav pietiekami. Jūs sacījāt, ka galvenie elementi, kas ir jāņem vērā, ir atbilstība Eiropas Savienības politikām. Es nedomāju, ka ar to būtu pieteikami. Lūdzu, sniedziet konkrētu atbildi. Komisija lūdzu. Paldies. No savas puses var piekrist 14. daļa šī, 14. Eh, apsvērums šīs daļas ir prioritāras, lai ņemtu vērā. FC ir jāparedz šādi mērķi ne tikai, eh, ne tikai runājot par darbietu veidošanu, bet arī ar eh, augstu sabiedrisku un ekonomisku vērtību. Komisijas priekšlikumā Mums ir regula un vienošanās starp EIB un komisiju, un tālāk vadības padome lems par eh, dažādām politikām. Bet no komisijas puses mēs esam vienmēr gandarīti sadarboties ar līdzlikumu de, eh, devējiem, ja kaut kur tiek atrasts, ka pietrūks līdzsvara. Ja ir nepieciešams kaut ko precizēt par, par kvalificēšanas kritērijiem, par ko jūs runājat, tad mēs esam gatavi diskutēt par to, kurā vietā tos iekļauts. No mūsu puses ir pilnīgi skaidri mērķi tos iekļaut un nekādu problēmu nav. Kā tie tiks sasniegti praksē? Domāju, ka šeit atkal ir divi līmeņi - vadības padomas līmenis un tās atbildība, bet arī mums ir jāpasvītro līdzlikumdevēja loma, um, atbildības daļa un pārskatīšanas process. Un, ja kādiem iemeslu dēļ jūs neesat mierā ar notiekošo, tad atskaitīšanās elementi ir paredzēti, taiskaitā vidusposma pārskats pēc eh, pusotra gada, trīs gada pārskats, komisijas pārskats visai regulai eh, un eh, at, attiecīgie likumdošanas priekšlikumi. Mēs vēlamies, lai tie tiktu iekļaut atskaitīšanās mehānismos, lai nebūtu tikai tā, ka vadības padomji, padome lemj par to, vai kriteriji ir izpildīti. Paldies. Pīpera kungs transporta komitejas vārdā. Paldies. Šobrīd mēs meklējam alternatīvas finansējuma veidus un šķiet, ka padomē noskaņojums ir tīri labs, bet tas ir cits jautājums. Connecting Europe Facility otrajam periodam un, un ja tu izrē atskaiti nost uh, kohēzijas valstis, tad no 2,7 miljārdiem atlikušie līdzekļi vai līdzekļu samazinājums ir tāds, ka palikuši pār 0,4 miljārdi. Jautājums komisijai ir, kā šie kritēriji nacionālās dalībvalstu aploksnes, multimodāli transporta veidi, koridori un tā tālāk. Kā jūs nodrošināsiet, lai šie projekti, par kuriem ir gadiem ilgi diskutēts, lai tie tiktu nodrošināti, jo tie ir īstenoti pamatojoties uz dalībvalstu priekšlikumiem? kādus kritērijus piemērot, lai šie projekti tiešām investīciju programmā um, saņemtu to, kas tiem pienākas. Thank you. Paldies. Paskaidrošu vienu lietu. Priekšlikumu, projektu priekšlikumi var uh, bū, nāk no jebkura. Tie nonāk investīciju komisijā un privātie finansētāji, protams, var iesniegt savus projektus Eiropas investīciju bankā un nekādi filtri netiek piemēroti. Es nedomāju, ka CEF ir jāuzskata, šī Connecting Europe Facility ir jāuzskata par uh, nobeigušos jautājums, vai nauda nonāks jūsu minētajos projektos ir tāds pats kā attiecībā uz apvārsnis 2020. So we, we least... Mūsu priekšlikumā ir teikts, ka līdzekļu pārnese nu, nav paredzēta. Un es at, atvainojos, ka es atkal atkārtojos, bet no mūsu puses gan CF, gan apvārsnim 2020 vairāk naudas ļaus īstenot mērķiecīgi vairāk projektu. Demāzī kungs lūdzu ekonomikas komitejas vārdā. Paldies! Es uh, rakstiskā atbildē jūs man rakstījāt, ka tieši valstīs, kas cieš no krīzes, ir jāveicina publisko līdzekļu izmantojums. Jautājums ir, kāpēc jūs gaidāt, ka privātās investīcijas tiks apdrošinātas no valsts ar valsts līdzekļu palīdzību? Kaut gan varētu izmantot arī ECB garantētas obligācijas vai tam līdzīgi. Un Tāpat runājot par uh, laika ietvaru, jūs nenosaucat konkrētu uh, um, laika termiņu. Ja vāc datus, tad, kad ir uh, liels uzplaukums, tad, protams, dati nav gluži ticami. Uh, privāto investoru uh, prasības arī nepieciešams uh, apmierināt, un es nesaprotu, kāpēc jūs pamatojat privāto investīciju izvēli. Tā ar to, ka dalību valstīm jau ir uh, liela parāda nasta, kā to saprast, kā to politiski pamatot stabilitātes un, un izaugsmas paktu tiek pārkāpts vai dalību valstu valsts līdzekļi tiešām jūs nopietni domājat ir jāizmanto privāto investīciju nodrošināšanai. Paldies. Komisija lūdzu. Paldies par trim jautājumiem. Runāšu. Priekšlikumā ir Eh, skaidrs, ka mēs par konkrētām atsevišķām valstīm nerunājam, un reizinātāji piemērojam dažādām valstīm būs dažādi. Mēs ļoti gribējām izvairīties no tādas automātiskas geogrāfiskas līdzekļu piešķiršanas, jo, kā jūs teicāt, šī institūcija balstās privātā iniciatīvā, lai eh, koncentrētu privātajā tirgu esošos līdzekļus investīcijām. Ja automātiski pēc geogrāfiskā principa tiktu piešķirti līdzekļi, tad vienmēr varētu bažīties par to, ka kaut kas, kāds projekts varētu būt neīstenojams, jo vienkārši ir jāapgūst nauda. Runājot par garantētajām obligācijām, ko garantētu ECB, Eiropas investīcija banka, kas izdod obligācijas, nu, īsti nezinu, vai ECB varētu likumīgā veidā garantēt obligācijas. jāskatās, ir, kāds ir investīcija, kāds ir ieguldījums no investīcijām. Un mums jāskatās, kāds ir sviras efekts vērtējot, kā instruments ir darbojies vienu vai divus, trīs gadus. Un Eiropas investīcija bankas instrumentu efektivitāti ir jāvērtē un tāpat arī citi Eiropas Savienības finanšu instrumenti. Otrs, to, ko mēs kopā ar Eiropas investīciju banku esam paveikuši, par kādu laiku jūs runājat, runātājs tiek pārtraukts. Mēs, protams, skatāmies, plānojam FC darbību turpmākajiem trim gadiem 350, 315 miljārdi tika pieprasīti un plānojam nu, to izlietojumu trīs gadu laikā. Par EFSI un Eiropas investīciju banku es neesmu īsti pārliecināts, vai sapratu jūsu jautājumu, saka komisijas pārstāvis, bet dalību valstu ieguldījums tiks novērtēts dažādos līmeņos atkarībā no tā, kur dalībvalsts izvēlās piedalīties un sniegt savu artavu. Mēs aicināsim dalībvalstis iesaistīties EFSI līmenī. Šis investīcijas ir Eiropas saimnības interesēs, jo nu, būs, protams, arī geogrāfiskas alokācijas. 20. janvārī mēs izdevām paziņojumu vai komunikē, ka nebūs īpašas attieksmes pret atsevišķām dalību valstīm tieši tāpēc, ka jo gan Gut, ich habe gesagt, wir haben eine. Es jau sacīju, ka mums ir tāds uh, ļoti um, īpašs runātājs saraksts, kurā būs arī referenti un ēnu referenti. Nākamais lūdzu Ēlera kungs. Trīs jautājumi. Komisārs Katēnens sacīja, ka granti viņu sviras efekts ir 15. Kā tas saskan ar apvārsni 2020? Vai kļūda ir komisijas priekšlikumā attiecībā uz apvārsni 2020 vai arī komisāra uh, viedoklis, ko es izklāstīju, nav pareizs. Kā jūs izskaidrojat to, ka nav paredzēts reģionālās platformas FC nolīgumam, tur, kurā ir rakstīts, ka trešo pušu ieguldījums var tikt sniegts izmantojot īpašas platformas, kurās iesaistās arī trešās puses. Tas ir tieši uh, nonāk pretrunā ar to, ko jūs teicāt iepriekš. Acīm redzot starp EIB un komisiju pārunas notiek par kaut ko citu, nekā mēs runājam šeit. Un trešais jautājums, kā jūs praktisku iemeslu dēļ uh, kā sas, kā, vai nebūtu pareizi teikt, ka vidējā posma pārskatu varētu izmantot, lai tiktu skaidrībā par to, cik naudas vēl ir mūsu rīcībā. Un Un pēdējais jautājums. Jūs runājāt par šo 15, par šo. Um, sviras faktoru 15, un jūs kā garantijas esat iecerējis tikai 8 miljārdus. Un tikai 18 miljārdi, kas ir paredzēti budžetā, ir domāti riska um, tādam kā buferim. Šeit ir pretruna, ja mēs veidojam garantiju instrumentu, bet ņemot vērā to, ka mums ir 315 miljārdi privātiem kapitālam, tā ir pretruna. Thank you. There were four questions which I... Paldies, bija četri jautājumus, no kuriem trīs atbilduši es un pēdējo mans kolēģis. Par šo um, naudu un par paredzētajiem līdzakļiem, manuprāt, šeit īsti nav pareizi. Viens no galvenajiem jautājumiem, kur uh, mēs vakardien atbildējām, bija tas, ka nevis grantiem ir nulle sviras efekts, bet gan ļoti zems. Mēs nekādā gadījumā nenoliedzam to, ka grantiem ir savs uh, sviras efekts, bet uh, viņiem tas ir zemāks nekā citiem finanšu instrumentiem. Par reģionāliem uh, gribētu pārjautāt precīzi. Komisija rakstiski uh, budžetā priekšlikumā par apvāršanu 2020 ir rakstījuši, ka viena miljārda sviras efekts ir cipars 13. Un tagad uh, tā ir taisnība, ka apārstiem 2020 ir šis virs efekts 13 vai nē? Tas ir mans jautājums, jo ir arī citi skaitļi. Komisija lūdzu. Paldies un atvainojiet par šo apjakumu. Šis 13 sviras efekts ir finanšu instrumenti plus uh, granti no apvāršanas 2020. Tātad, ka mēs apvienojam abus šos um, instrumentus, tad ir panākams šāds virs uh, efekts un atvainojiet par šo sajukumu. Par reģionālajām platformām un piešķīrumiem atkal vēlreiz atvainojos, jo neizteicos pietiekami skaidri. Skaidrs ir tas, ka nav nekādu reģionālu piešķīrumu no FC, taču tas nenozīmē, ka reģionālās platformas nevar tikt radītas. Mēs nosakām, ka nebūs konkrēti piešķīrumi konkrētiem reģioniem, konkrētiem sektoriem. Uh, FC augstajā līmenī. Dalībvalstis, privāti uzņēmumi, ik viens var izveidot uh, platformas un pieteikties FC, un ja investīcija komiteja nolemj, ka šis ir vērtīgs uh, investīcija projekts, kuru FC vajadzētu atbalstīt, tad var ņemt vērā šo reģionālo elementu. Taču pašā augstākajā līmenī nebūs noteikti šādi reģionāli piešķīrumi pašreiz pārliekšu trešajam jautājumam un pievēršos 16 miljārdu lielajai garantijas summai. Um, man ir bail, ka no mūsu puses ir radies pārpratums. Pastāv simtprocentīga 16 miljārdu garantija un 8 miljārdi nolikti paredzēti tieši Eiropas Savienības budžeta mērķiem, lai aizsargātu tos budžetus, kas izmanto šos 16 miljardu. Un būtiskākais uh, eh, cipārs ir šie 16 miljardu eh, garantijas summa, kuru Eiropas Savienība nodrošina. Runāt par šo naudas pārlikšanu uz projektu sākotnējo periodu, tagad došu vārdu kolēģim Antuānam. Paldies! Kā jau tika uzsvērts, ir jāņem vērā praktiskās un politiskās eh, izpildāmības aspekts. Mums ir nepieciešami jaunas darba vietas, izaugsme, mums ir jāparāda arī mūsu apņemšanās Eiropas Savienības institūcijās, nosakot šīs prioritātes un garantējot tās. Tāpat arī skaidrot, kādēļ pastāv šāda griba šo projektu uzsākt 2015. gada vidū un ir būtiski, lai šim projektam būtu stabils ietvers gan investīciju plānām, gan pārējām programmām un daudzgadu finanšu schēmai. Ja mēs paredzam kritērijas pārskatīt daudzgadu finanšu plānu, tad mēs nevaram nodrošināt šo jauno vienošanos, un tad mums paliks vairāk atvērti jautājumi, par kuriem nesam skaidrs, kā varam noslēgt tos, un kas ir saistīti ar investīciju plānu un ar sākotnējām daudzgads uh, finanšu schēmas projektiem. Akal nav jau atbilde manam jautājumam. Mans jautājums bija vienkārši uh, priekšādājs pārtrauc uh, Everkungu un saka, ka bija diezgan devīgs, uh, dodot laiku attiecīgam deputātam, un tagad nākamais runātājs ir Cehovska kungs no budžeta komitejas. Un nodod tālāk priekšsēdētāju Zizli savam kolēģim. Paldies, priekšsēdētāji! Vairākus, eh, vairāk ilgāku laiku es strādāju inovācijas un pētniecības jomā, saka Češkovska kungs. Un tagad man ir jautājums par to, kādēļ jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienība var garantēt 10% un privātajam kapitālam. Privātais kapitāls tad uzreiz metīsies un piedāvās pārējos līdzekļus. Jūs teicāt, ka veicināsiet projektus tad, ja tās attīstīs inovācijas un pētniecību. Un es esmu no tādas Eiropas daļas, kur ir problēmas apgūt kohēzijas fonda līdzekļus. Un kādēļ jūs uzskatāt, ka mums vajadzētu ieguldīt līdzekļus šajos projektos, ja mēs uzskatām, ka tie rada pievienoto vērtību? Godīgi sakot, es izlasīju šo programmu, kur runa ir par publisku ēku atjaunošanu, satiksmes ceļu atjaunošanu un tā tālāk un tā joprojām. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka šie projekti Eiropas Savienībai radīs apsolīto pieminēto vērtību un ka investīcijas un infrastruktūra uzlabosies? Turklāt, vai jūsuprāt šeit tiešām tiks ieguldīts riska kapitāls? Komisija lūdzu. Paldies. Tātad šie divi jautājumi par to, kāpēc mūsuprāt 10% eh, garantija motivēs privāto sektoru. Eiropas Savienības garantija tiek dota Eiropas Investīcija bankai mēs nekādā gadījumā negarantē, nesniedzam garantijas privātajam sektoram, bet gan Eiropas Investīcija banka. Un balstoties uz šo garantiju, kā jau to jau daži minēja, Eiropas Investīcija banka piesaistīs līdzekļus šiem investīciju projektiem, un šī summa būs lielāka nekā 10%. Tas, protams, ir atkarīgs no konkrētā projekta, taču, kā tas ir minēts vienā no apsvērumiem, tie būs apmēram 60 miljārdi eiro. Tātad tos investēs Eiropas investīcija banka, lai katali, būtu, kalpot kā katalizators šiem 315 miljārdiem. Un otrā lieta, ko gribēju pateikt, būtiskais elements ir šis eh, papildinājums. Koncentrēties uz tādiem projektiem, kurus nevar realizēt pat tikai privātais sektors, jo pastāv tādi riski, kurus privātais sektors nevēlas uzņemties. Un šeit labs piemērs ir ilgtermiņa risks, kas pastāv šādiem projektiem. Dažreiz privātais sektors nav gatavs un negrib investēt kaut kur uz 20, 30 gadiem, ne jau tāpēc, ka projekts nav labs, nav dzīvotspējīgs, bet 30 gadu risks ir pārāk ilgs risks privātajam sektoram. Īpaši, kad runājam par dažiem no šiem projektiem, tos nav tik viegli pārdot. Taču EFSI uzņem šo ilgtermiņu risku un tas ļauj šos projektus īstenot un kalpot kā katalizatoram, lai privātais sektors arī iesaistītos. Par otru punktu, viena no lietām, kas ir skaida, ir tas, ka mēs cenšamies pētniecības jomā arī radīt katalizātoru privātajam sektoram. Šeit, protams, tiks skartas tādas jomas, kuras tradicionāli uh, finansē ar grantiem, un tad šīm jomām vai nu ir jāpārmainās vai nē. Un ir dažas jomas, kurām ir bijušas problēmas izmantot jau esošos reģionālos fondus. Taču galvenais punkts šeit ir, lai tiktu nodrošināts privātas inovācijas, un EFSI ļauj uzsākt šādu rīcību, kas atšķiras no tradicionāliem reģionāliem fondiem. Taču būtiskākais ir tas, ka mēs papildinām, nevis aizstājam. FSI nav paredzēts aizstāt reģionālos fondus, un tas radītu tad problēmas. FSI ir paredzēts kā papildinājums un rīkosies mazliet citādākā jomā nekā jau esošie fondi. Paldies, paldies, un tagad dodu vārdu Kolmana kungam no budžeta komitejas. Paldies, priekšsēdētāji. Bez uh, lieliem ievadvārdiem vēlos uzdot, vismaz manuprāt, svarīgus jautājumus. Tad, kad mēs runājam par šo finansējumu, kas radīs tik brīnumainas uh, sekas, tad es gribētu dzirdēt, kāda ir paredzēts šī finansējuma laika grafiki. Mm, mēs eh, apzināmies, ka zināmā mērā tiks gūti arī zaudējumi, un tad ir jautājums, kad tie realizēsies, kas to konstatēs, un vai nav jāuztraucas, ka pastāvēs tāds kā vēju suņa princips, kad eh, tie līdzekļi, kurus garantē valsts, ir ierobežotā daudzumā, un tad rezultātā kaut kur uh, tiek finansēt līdzekļi, kas nav garantēti, un tad procesa laikā kāds var teikt, ka mums pēc iespējas ātrāk ir eh, jārealizē mūsu zaudējumi, citādi negūsim valstiskas garantijas. Nākamais jautājums. Kā iesaistītās bankas eh, aprēķinās pēļņu un zaudējumus? Vai mums atkal draud tāda situācija, ka pēļņa paliks pie investoriem un zaudējumus atkal maksās nodokļu maksātāji, jo to jau mēs piedzīvojam glābjot bankas un valstis, piemēram, Grieķijā. Un ja mēs runājam tikai par šiem 16 miljārdiem Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem, vai tad mums nav jāparūpēs par to, lai šie šī summa tiešām tiktu nodrošināta budžetā, citādi to zaudēsim. Tas tie būtu jautājumi no manas puses. Paldies. Lūdzu, komisija. Thank you. On the, on the two questions, the duration. Paldies par diviem šiem jautājumiem. Par fondu. Ir skaidri jābūt tam, ka komisija piedāvā 315 miljārdu investīciju trīs gadu laikā, taču tas nenozīmē, ka pēc trim gadiem šīs garantijas pazudīs. Garantija turpināsies visam eh, projekta izpildes eh, laikam. Ja tas ir īsts projekts 3-6 gadi, tad garantīvi darbosies šim laikam. Ja projektam ir 30 gadu darbības laiks, tad tas būs 30 gadu garantija. Un mēs eh, negribam šeit radīt šo līdzekļu piešķiršanu projektu sākumā. Šī garantija tiek nodrošināta visām projekta darbības laikām. Un tas ir īpaši būtiski tiešām, lai, tieši, lai piesaistītu privāto sektoru, jo uh, tādus ilgtermiņa riskus privātais sektors nevēlas uzņemties. Un tas ir FC mērķis. Tad runāt par bankām, par to pēļņu un zaudējumu aprēķināšanu. Manuprāt, no mūsu puses galvenais jautājums ir nevis par bankām, bet par projektiem. Bankas gūs pro, pēļņu, ja projekti būs eh, rentabli, un atkal otrādi. tie ir standarta elementi, kas pastāv atzīstot pēļņu vai zaudējumus, un, manuprāt, šeit nekas nav slēpts. Īpaši ņemot vēl vērā to, kādu uzraudzības procesu īstenos EIB, taču runāt par banku pusi. Bankas Eh, vai nu investēs EIB obligācijās, un lai to finansētu EIB, būs jāemitē apmēram 60 miljoni obligāciju. Banks var piedalīties pērkotās obligācijas, un tas patēlosies EIB bilancē. Un atkarībā no tā, kāds ir projekts vai nē, banks patiesībā netiks no ne, necietīs no tā. Taču bankas vai arī citi privāti iesaistītie var pievienoties projektam atsevišķi. Es zinu, ka daudziem bija proje, pieredze strādāt ar CAA un CAD. Un šeit tika ņemts vērā, lai tika ņemti vērā tie aspekti tiešām, lai novērstu tādu situāciju, kad uh, valsts līdzekļi tika ieguldīti, lai bankas glābtu. Paldies! Un tagad došu vārdu Vallīkungam. Ne, atvainojiet, Ajala Sanders kundze. Lūdzu no transporta komitejas. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir daži jautājumi. Pirmais komisijai Domāju, ka pirms tika pieņemts lēmums samazināt finansējumu programmām, kas ir iecerētas, jūs jau esat pārdomājuši, kur dabūt e, šos līdzekļus, vai tie būtu astoņi, e, simti miljonu no citiem, e, citiem avotiem, no rezerves fondiem fleksibilitātes fondiem, vai komisija to ir paredzējusi un var dot skaitļus. Otrkārt, esmu no transporta komitejas. Ko jūs, jūs sacījāt, ka būs labāki projekti, eh, rentablāki šajā FC, un tagad eh, projekti, kas bija, lai pārfinansētu darbojošos autoceļus, vai ieguldīts maksas autoceļos. Savukārt SEF eh, projekti bija dzelzceļi un jū, kuģojamie ceļi. Tālāk jūs sakāt pār dalību valstu dalību. Kāds pamudinājums būs tām valstīm, kurām ir deficīts? Uh, un tālāk eh, platformas, kurām nav nekādas izteiksmes investīciju padomēs. Un visbeidzot, loģistika. Kāpēc eh, no Eiropas Savienības budžeta būtu jāapmaksā uh, Eiropas Investīciju bankas personāls? Komisija. Komisija lūdzu. Šeit bija vairāk jautājumi un mēģināšu atbildēt uz dažiem no eh, tiem, ja ne uz visiem. Kāpēc jādomā, ka FC projekti eh, ir eh, peļņas spējīgāki nekā SEF? No mūsu puses nav par to runas. Arī ESF ietvaros tie var būt e, peļņu nesoši. Mēs skatāmies uz to, ko privātais sektors atzīst par peļņu nesošu, bet nevēlas uzņemties risku. Mēs atzīstam, ka ir projekti, kas var tikt uzsākt tikai ar grantiem, un projekti, kas ir pilnībā jāfinansē. Un vēl aizvien ir vidusceļš, ko mēs gribam uh, arī skarts ar FC, kas dotu iespēju iesaistīties privātajam sektoram šajos projektos un tos uzsākt ar FC atbalstu. Pār pamudinājumiem valstīm ar deficītu un nevis valstīm ar pārpalikumu. Domāju, ka no mūsu puses ir ļoti daudz pamudinājumu, neraugoties uz to, vai FC FC darbojas vai nē valsts investīcijām. Valsts investīcijām nebūtu jāprobežojas ar FC un arī ir valstis, kā jau tas ir izskanējis mēdījos, vēlas piedalīties FC eh, reģionālā un valsts līmeņa platformā. Tas nav atkarīgs no tā, kā. Ka izturēšanās pret tām būs, bet tās vēlas, lai nauda ieplūstu viņu valstīs. Un ir daudzi pamudinājumi investīcijām jūsu valstīs, jūsu valstī. Par eh, FC personāla izmaksu. Saskaņā ar EIB statūtiem eh, tā paredz savu administratīvo izmaksu projektiem. Tas nozīmē FC izpratnē papildu izmaksas, eh, kas tiek sadalīts projektiem, un tāpēc ir svarīgi, lai eh, šīs administratīvās maksas tiktu sadalītas pa projektiem. Nebūs personāla maksas eh, Eh, ko EIB liks apmaksāt no Eiropas Savienības budžeta. Paldies! Šķiet, ka bija viens jautājums par finansēšanas scenāriju. Paldies, priekšsēdētāji! Komisija turpina. Bija runa par finansēšanas scenāriju un vai mēs esam meklējuši alternatīvas. Mēs to esam rūpīgi pārdomājuši pamata hipotēze ir bijusi tāda, ka tam ir jānotiek neatvarot finanšu ietvaru un to nepārskatot. Pretējā gadījumā tas nebūtu savietojams ar mērķi to apstiprināt drīzumā. Tad, kad ir uh, noslēgta iespēja pārskatīt finanšu ietvaru, tad daudzas iespējas tiek neņemtas vērā Bet EFSI finansējuma būtība ir viens A sadaļas projektu refinansēšana un daļēja kopējās rezerves izmantošana maksājumiem un saistībām. Mums vajadzēja ņemt vērā šos ierobežojumus, un ja mēs skatām iespējas pa pārdalīt līdzekļus viens A ietvaros, tad mums ir jāskatās programmas, kas varētu dot nozīmīgus, mm, nozīmīgu devumu, tā kā ir runa par 8 miljardiem, tad mm, tas ir būtisks jautājums. Tāpat mēs skatām programmas, kas varētu pārcelt finansējumu no uh, Eh, politiku jomām ar līdzīgiem vai identiskiem mērķiem. Tādējādi mēs nonācām pie apāršņa 2020 un ESF. Tāpat arī mēs eh, skatījām kosmē iespējas, bet kosmē jau ir ap 60% eh, kopējo piešķīrumu sadalīti pa finanšu instrumentiem, un tāpēc Eh, vairāk ņemt no kosme nebūtu reāla iespēja. Paldies! Paldies! Es gribēju saņemt tādu bildi. Ne jau eh, es gribēju saņemt atbildi pār fleksibilitātes rezerves neizmantoto summu. Šī papildus marža, kas nav saistī, saistāmā ar daudzgadu finanšu schēmu, bet e, ar to summu, ko mēs atgūstam, un šobrīd tā netiek Eh, atgūt atpakaļ, vai tas attiektos uz globalizācijas atbalsta fondu un citur. Es šorīt nerunāju par virsrakstiem, es runāju par naudu, kas paliks bez izmantošanas un kas atgriezīsies nezinām kur, bet kas varētu tikt izmantota. Un par šiem eh, lieliskajiem projektiem, kuriem ir gaidīšanas liste, es gribētu no komisijas dzirdēt e, projektus, kas nebūtu maksas autoceļi, bet kas būtu tik ļoti rentabli, kā to mums norāda komisija. Nu, vārds komisijai. Atbildi ir jā un nē. Nē, tāpēc, ka mēs nevaram no paša sākuma būvēt šādu lielu iniciatīvu, ar šādiem top prioritāriem mērķiem, ar neskaidrību par to, ka mēs saņemsim jaunus eh, fondus gadu garumā, kos varēsim pārstrādāt. Mums jābūt skaidrībai no paša sākuma, kad ir informācija pār finansējumu. Kā jau kolēģis sacīja ir eh, globāli instrumenti maksājumiem ir daļa no kopainas un kas ir paredzēti, lai eh, izmantotu iepriekšējos gados neizmantotos līdzekļus. Mums, mēs jau eh, daudz gadu finansu schēmu esam paredzējuši šo fleksibilitātes instrumentu, un mēs arī pie tā turpinām strādāt. Thank you. Now... Paldies, Valīkungs. Sī, grazie, prezidente. Vorrei porre due domande. Paldies, priekšsēdētāji. Divi jautājumi. Ļoti vienkārši jautājumi, kas man ir ļoti būtiski. Svarīgs punkts ir tas, kā izvēlēties komitejas dalībniekus, kas um, izvēlēsies projektus, kā jūs nodrošināsiet labu ekspertīzi, labu līmeni un arī neatkarību, lai atbalstu saņemtu projekti, kam tiešām ir uh, ekonomisks pamatojums un nevis uh, tādu, ko vēlas lobby, lobētāji. Un vēl um, liels eh, līdzekļu apjoms ir atvēlēts jaundibinātiem uzņēmumiem, un šie bieži uzņēmumi bieži saistīti ar risku, viņiem ir grūti iegūt uh, sākotnējo finansējumu, bet neraugoties uz to, viņi arī rada izaugsmi. Vai jums ir arī mehānisms, kas paredz finansēt inovatīvus eh, jaundibinātos uzņēmumus? Lūdzu. Divi ļoti svarīgi jautājumi. Investīcija komitejas dalībnieku atlase, protams, ir svarīga lieta, lai tiešām izvairītos no situācijas, par kādu mēs jau runājām. Un šajā priekšlikumā vadības komiteja izvēlēsies cilvēkus, bet Komisija apzinās, protams, ka tas nav ideāls risinājums, un mēs eh, sadarbosimies ar eh, partneriem likumdošanā, lai tiešām nodrošinātu šo investīciju komitejas eh, biedru dalībnieku pilnīgu neatkarību. Runājot par maziem un vidējiem uzņēmumiem un jaundibinātiem, inovatīviem uzņēmumiem. Uh, 75 miljārdi ir atlikti maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tad naudas pārējais, kas nav, kas nav vēl piešķirts un sadalīts, un mums ir divi tādi kā logi, un mēs, kā es jau teicu, koncentrēsimies uz šo papildinošo raksturu. Mazo un vidējo izņēmumu labā ir dažādi uh, Eh, instrumenti, kas domāti gan kapitāla nodrošināšanai, gan eh, parādu sekšanai. Un eh, no mūsu puses būtiski ir veicināt tieši šos jaunos, inovatīvos, jaundibinātos uzņēmumus, par kuriem jūs runājāt Bet tas būs, kā es jau teicu, tam būs papildinošs raksturs, papildus tam, kas jau tiek īstenots. Paldies! Māra Gāla lūdzu no budžeta komitejas. Sí, gracias, eh, presidente. Paldies, priekšsēdētājs. Pārdomas par nosacījumiem, kas būtu jānosaka. Ja visiem trim eh, tematiem es ietvaros. Domāju, ka tiem jātiek definētiem maksimāli precīzi un ar minimālu um, interpretācijas iespējām, lai neieviestos uh, apjukums. Un es gribētu uzdot trīs konkrētus jautājumus. Vai komisija? Uh, Uh, uzskata, ka vajag uh, dalību valstu garantijas, uh, tāpat vai tiks pieprasīta valsts dienesta piesaiste projektu īstenošanai otrkārt, vai nav projektiem jāparedz teritoriālas kvotas. Šo iemeslu dēļ Vai jūs atbalstāt, lai FC būtu iekšējas pārvaldības mehānisms, kas būtu publisks, lai nodrošinātu to, ka eh, tiktu um, tas izmantots Eiropas Savienības iekšējā eh, līdzsvara interesēs. Un trešais jautājums, vai projektu atlases procesā komisijā piekrīt kā pirmo kritēriju noteikt sociālo atdevi no šī projektā atkarībā no konkrētās teritorijas vajadzībām. Paldies! Komisija lūdzu. Es atvainojos bet īsti nesapratu pirmo jautājumu. Atbal, atbil, atbildēšu uz otro un pēc tam varbūt tiksim skaidrībā par pirmo. Par iekšējo mehānismu. Jā, mēs domājam, ka ir divi veidi, kas, nu, divām lietām ir jāizvairās papildus vai īpaša riska, jāizvarās no liela riska pieauguma kādā konkrētā dalība valstī, un mēs ļoti labi saprotam, ka investīcijas nevar koncentrēties tikai vienā dalībvalstī vai vienā reģionā vai vienā sektorā. Investīcijām jābūt tādām uh, pārobežu un aptverošām. Un par līdzsvaru trūkumu vai disbalansu, kas šeit ir, gribu teikt, ka EFSI ir papildinājums, tam ir papildinošs raksturs, es to atkārtoju un atkārtoju. Tas ir atslēgas vārds šajā kontekstā. EFSI nevar teikt, ka tam mērķtiecīgi ir jā, jāfinansē projekti. EFSI ir domāts projektu īstenošanai, kuriem nepietiek ar viņu rīcībā esošo pašlaik rīcībā esošo publisko finansējumu. Un līdz ar to FC nonāks, tiks izmantots sektoros, kur mēs ceram, panākt lielāku līdzsvaru par sociālo elementu. Vēlreiz arī tam šeit ir papildinošs raksturs. Un FC ir galv, pirmkārt domāts projektiem, kas ir domāti šīs sociālās dimensijas, par ko jūs runājāt um, īstenošanai. Varbūt jūs varat atkārtot pirmo jautājumu, es nesapratu. Sī, nu labi, atkārtoju. Pirmais jautājums eh, attiec uz projektu atlasi. Vai eh, jūs apzināties pār nosacījumiem, eh, lai nepieļautu to, ka valstu īpašums tiktu izmantots kā atbalsts šiem projektiem. Valsts īpašums vai ienākumi, e, valsts ienākumi, kas izrietētu no šiem projektiem. Thank you. Paldies. No mūsu puses varu teikt, FC var būt īstenots tikai tad, ja projekta iecerētājiem vai īstenotājiem jau ir konkrēts projekts, ko piedāvāt. Jo dalībvalsts un tās administrācija uh, ir kaut ko konkrēti iecerējusi. FC nekādā gadījumā nebūs privatizācijas veicinātājs Eiropā, nekādā gadījumā. EFSI ir domāts projektiem, kuru organizētāji vai īstenotāji piedāvās konkrestu, konkrētus projektus EFSI atbalstam. Te nekādā gadījumā nav runa par privatizācijas inu, iniciatīvu, iniciatīvu veicināšanu. Paldies! Nākamais runātājs Nirjādas kungs, budžets komiteja. Uh, Nirjādas kundze. Man ir viens vai divi jautājumi par struktūr, struktūru fondiem un to saikni ar EFSI. Es raizējos par to, ka struktūru fondus lielākoties izmanto uh, sabiedrības uh, tad publiskus, sabiedrisks nozīmes projektu labā, bet uh, privāto investoru piesaiste FC, kā tas īsti darbosies, jo struktūra fondi, struktūra fondos ir atlicināta nauda īpaši sabiedriskās intereses projektiem. Un ja dalībvalstis, piemēram, viņām būs jāmaksā mazāks ieguldījums uh, Eiropas Savienības budžetā tieši pateicoties struktūras fondam, tad kā tas īsti notiks? Un otrs jautājums, vai jūs domājat, ka komisija nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, lai pasargātu nodokļu maksātājus, kur var gadīties, ka viņiem būs jāmaksā par uh, infrastruktūru un pakalpojumiem, kas parasti vai kam vajadzētu būt valsts rokās. Paldies par struktūru fondiem. E, teikšu ļoti īsi un skaidri. Uh, tā bija daļa šajā priekšlikumā, ko es nožēloju visvairāk, jo tas radīja vislielāko sajukumu, kaut gan mērķis bija tieši pretējais. Prokš, priekšlikumā bija noteikums, kurā bija runa par EFSI un struktūru fondu tādu kā miedarbību. No mūsu puses ir skaidrs viens, un mēs gribam kopā ar jums piestrādāt pie teksta. Struktūra fondi nekādā veidā nemainās EFSI dēļ, nekas nemainīsies ne kvalificēšanās kritērijos, ne naudas apjomā, un uh, sabiedriskās intereses projekti struktūra fondiem, tie tur nekas nemainās un praktiski, ko mēs gribētu paredzēt kopumā, proti, ka projekti, kas nevar tikt šobrīd īstenoti struktūru, ar struktūru fondu palīdzību, tad šeit EFSI kaut kādu, ja, ja kaut kādu iemeslu dēļ projekts nevar tikt īstenots, caur struktūra fondiem, tad ar EFSI atbalstu varētu īstenot projektus, izmantojot struktūra fondus, bet šeit būtu jāatbilst abiem kvalificēšanas kritērijiem vai abām grupām, gan struktūra fondos, gan arī EFSI kā papildinošam finanšu instrumentam. Runājot par projektiem un nodokļu maksātāju pasargāšanu no nu, 28 dalībvalstīs situācijas ir ļoti atšķirīgas, salīdzinot to, kas ir valsts rokās un kas ir uzlikts uz nodokļu maksātāju pleciem. Ir lietas, kas vienā valstī ir privātas, bet otrā piedara valstī, un mēs to apzināmies un centāmies to ņemt vērā. Un nekādā gadījumā nevienu, nekādus elementus mēs necentāmies iespiest vai pārcelt no valsts sektora privātajā. Paldies, Alesija Moska. Sì, grazie. Io voglio insistere su un punto che è stato. Paldies, priekšsēdētāji. Viens jautājums tika pieminēts jau vairāk kārt, taču nav jau nekādu garantiju. Šajā sakarībā, protams, šis risks, kā pieaugs plaisa starp nabadzīgajiem un bagātajiem. Vēlreiz gribētu paust viedokli, kas tika iesniegts arī rakstiski jo es rakstiski jautāju, vai komisija uzskata par piemērojamu investīciju aptvērumu paplašināt attiecībā uz EFSI. Un atbild bija negatīva. Tad, tad, ja jums nav šāda nodoma, tad es gribētu dzirdēt, kādi mehānismi vēl ir paredzēti, lai aizsargātu iedzīvotājus. Paldies, komisija lūdzu. On the first question on the... Par pirmo jautājumu par šo plaisas palielināšanās risku. Nu, šeit ir jāmin proporcionalitāte. Un vēl viens būtisks elements komisijas priekšlikumā ir investīciju kopne. Šajā šī priekšlikuma ietveros komisija kopā ar EIB ir strādājusi, lai radītu vienas pieturas uh, aģentūru tehniskajam atbalstam Eiropā. No mūsu puses mēs apzināmies, ka pastāv dažādi līmeņi attiecībā uz to, cik finanšu tirgus ir attīstījies dalību valstīs un dažās valstīs projekta īstenātājiem tiešām būs nepieciešams atbalsts, lai varētu izmantot šo, fina, šo finanšu instrumentu. Tieši tādēļ ir nodrošināta attiecīga e, institūcija, šī viens pieturas aģentūra, kas nodrošinās tehnisko atbalstu, lai projektus varētu īstenot. Un tādējādi mēs neuztraucamies par turpmākām atšķirībām un drīzāk uzskatām, ka šī jaunā institūcija samazinās šo plaisu starp dalībvalstīm. Runājot par stabilitātes un izaugsmas paktu. Es saprotu, ka tas ir ļoti būtisks jautājums daudziem no jums. No mūsu puses mēs nepiedāvājam izmainīt šo regulu kā tādu, bet gan piedāvājam to interpretēt draudzīgā veidā, cik vien tas ir iespējams. Protams, ka pastāv robežas, kā to var izdarīt, paliekot šīs regulas aptvērumā. Un ņemot to visu vērā, mēs iespējams esam pārliecināti, ka ar mūsu piedāvājumu varēs tiešām īstenot investējumu tur, kur tas ir nepieciešams. Un runāt par šiem investīciju projektiem, mēs esam pārliecināti, ka tās dalībvalsts, kas vēlas palielināt investīciju apjomu, tam būs šādas iespējas to darīt savās teritorijās, nepārkāpjot tos noteikumus, kurus esam sākotnēji noteikuši attiecībā uz geogrāfiskiem piešķīrumiem un neizmainot stabilitātes un izaugsmas paktu. Paldies! Paldies! Lukas kungs lūdzu! Ich möchte eigentlich zunächst. Sākumā gribēju jautāt, vai Eiropas Savienības ieguldījuma EIB un ar uz tam, tiem balstītās garantijas nav atbalsta pasākumi, kas attiec uz 107. pantu kopienas kopienas līgumā. Tas nozīmē, ka 315 miljārdi attieksies uz visas Eiropas kopīgajām interesēm, un tas ir apšaubām īpaši tad, ja tiek veicināta MVU, un veicinot šos uzņēmumus, gribētu dzirdēt, kā šāds atbalsts ir saskaņots ar konkurēts, konkurences nekropļošanu. Paldies! Paldies! Manuprāt, jūs atsaucāties uz pirmo 125. pantu, 107. saka runātājs. Valsts atbalsts ir acīm redzami ļoti būtisks elements, kas ir jāaplūko. Šī priekšlikuma ietvaros jūs noteikti ņemētu vērā apsvērumu, kas runā par valsts atbalsta stabilitāti. Un mums šeit ir jāpanāk ļoti smalks līdzsvars, lai valsts līdzekli netiktu izšķērdēti, nodrošinot šo Eiropas Savienības atbalstu, un otras puses mums ir jānodrošina, lai mēs um, neizslēdzam veselu virkni projektu no valsts kontroles. Un ar šo priekšlikumu komisija skaidri pasaka, ka mēs centīsimies panākt uh, šo noteiktību attiecībā uz valsts atbalstu, taču vēlos pirmkārt uzsvērt to, ka šeit nav paredzēta atbilstība valsts kontrolēm. Ja drīkst, es gribētu paskaidrot, kā mēs to saprotam praktiskā veidā. Komisija piedāvās paziņojumu attiecībā uz valsts uh, atbalstu, kas ir saistīts ar EFSI. Tas balstīsies uz augsta līmeņa principiem, kā komisija uzskata, kā jānoplēš, jānovērtē šie līdzekļi, kas tiek izmantoti, izmantojot EFSI atbalstu. Šeit runa par uh, to, lai nebūtu dublēšanās ar esošiem projektiem. Taču šeit tiešām ir jānodrošina šie augsta līmeņa principi ierobežojumi, kas no praktiskās puses tiks ievērot katrā gadījumā. Ja mēs eh, ceļam lidostu desmit eh, metrus no esošas lidostu, tad es neuzskatu, ka mēs panāksim to, ar kam ir paredzēts FC ilgspējīgai ilgspējīgiem projektiem. Un lai uzsvērtu to, ko nodrošinās šī valsts atbalsta noteiktības pārbauda praksē, nacionālais atbalsts, kā jau nu zināms, parasti iztur uh, valsts atbalsta atbilstības testu. Parasti tas notiek uh, gada laikā. Un ja tiek, tiek veikts vēl šī papildus pārbaude, piešķirot EFSI līdzekļus, tas nozīmē, ka viens nacionālais līdzfinansētājs vai jebkurš ārpus, ārējais finansētājs iesaistīties ļoti, ļoti rūpīgā procesā, un komisija tiešām varēs kontrolēt, vai nenotiek, netiek pārmaksāti līdzekļi. Tas nozīmē praksē, ka mēs samazinām šo pārbaudas laiku uz gadu, un tas ļauj projektiem daudz ātrāk uh, gūt līdzekļus un uzsākties, nekā tas notiktu, ja netiktu pārbaudīt šī valsts uh, līdzekļu atbilstība. Paldies Kapels kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet vēlreiz pārjautāt par līdzekļu piesaistīšanu garantiju fondam. Mēs no komisijas dzirdējām, ka garantiju fondam netika uzskatīts par liederīgu papildināt elastības rezervi, kas kamēr nav izmantot struktūra fondu līdzekļi, tādēļ tika minēts ka pastāvēs vēl šis apvāršanas 2020 un Connecting Europe Facility instruments, un tagad mēs dzirdējām, ka šeit vīras efekts ir 1 pret 13, tā šī praksa mums ir zināma, arī rūpniecībā mums šī praksa ir zināma, taču FC mums ir svaras efekts 15 apmērā. Tagad es uzzināju, tas ir tāds eh, vidējais eh, svirs efekts, tas varbūt augstāks vai. Uh, zemāks un bieži vien tas būs zemāks, ņemot vērā pašreizējais projekts. Un mans jautājums ir, vai nevajadzētu labāk paredzēt tādu eh, garantētāku 13 sviras efektu, nevis nomainīt to ar negarantētāko 15. Vēl tika pieminēts elastīguma princips, ka FCI fin ilgspējīgs princips, ka FC finansēs tādus projektus, kurus privātais sektors parasti nefinansētu, un FC ir saistīts ar augstāka riska projektiem, un tādēļ pastāv arī garantija fonds. Un tomēr privātiem investoriem ir jānodrošina vismaz piecu, sviras efekts pieci apmērā, un vai ir paredzēts kaut kāds vidējais peļņas kritērijs vai peļņas klasteris privātajiem investoriem. Un tad par uh, konkrētām lietām atsaukšos uz referentu, ka tiek īstenoti lieli projekti, piemēram, satiksmes projekts, infrastruktūras projekts vai parasti nepieciešama gāri atļauju piešķiršanas procesi. Vai šeit paredz arī izņēmums pātrinātāju procedūrai, un tad vai pastāv koordinācija ar nacionālām institūcijām. Es pati daudz gadus strādāju Austrijas eh, fondā un zinu, kas notiek, ja līdzekļu no apvāršanas 2020, kas attiec uz pamatlīniju viens eh, izkrīt, tas nozīmē, ka fonds iespējams var piedarboties koordinācijas procesā vai uzraudzības procesā, un es gribētu dzirdēt, vai jūs šeit arī paredzat kādus soļus. Paldies! Commission. Komisija lūdzu. Paldies iesākumā. Svarīgs jūsu pieminēts jautājums par 15 reižu sviru. Šeit nav nekādu nestabilu 15 reižu lēmumu. Tas ir apzināti izvēlēts skaitlis, ka katram projektam ir jāsasniedz šīs 15 reizes. Ne tāpēc, ka mēs nedomājam, ka to nevar, bet ja šis 150 eh, miljonu mērķis netiek sasniegts, tad mēs neesam sasnieguši nospraustu mērķi. Tas nenozīmē, ka mēs būš, būtu nenopietni pret mērķi. Un tas iemesls, ko es pieminēju, ka dažkārt eh, tie mērķi var mainīties, eh, tas nebūtu nav tā. Esi apzināti ir ar visai plašu eh, projektu apjomu. Daži no tiem eh, dabiski nozīmēs augstākus virslīmeņus, citi zemākus, bet šī daudzveidības dēļ, ko mēs esam apzināti nolēmuši, mēs nemeklējam atsevišķos projektos uh, šo eh, sviras līmeni, bet mēs to darām caur eh, visu kopējo 300 miljonu mērķi projektiem kopumā. Augstais risks un pēļņa privātsektoram. Šeit e, jāsaka, ka FSI vēršas e, pie riskantiem projektiem, bet pirmkārt tiem ir jābūt dzīvot spējīgiem. FC neņem vērā tos projektus, ko tas neuzskata par dzīvot spējīgiem. Tāpēc mēs veicam šos, šīs dzīvot spējas pārbaudas projektiem. Protams, privāts sektors iesaistās eh, peļņas dēļ, bet šie ir projekti, kur privāts sektors piekristu finansēt, bet vairs neņem eh, uzņemties eh, riskus. Un tad, kad šī riska daļa tiek izņemta, tad mēs it kā samazinām riskantumu un, un piešķirot drošākas uh, projekta daļas, mēs zinām, ka te būs zemāka peļņas, um, peļņas daļa. Par koordināciju ar citiem instrumentiem. Ir divi līmeņi, un kā mēs tos vēlamies nodrošināt. Viens no tiem ir eksante, otrs ir ekspost. Eksante, ar to strādā investīcija komiteja, un Šeit mēs tiekamies ar projektu attīstītāju, kurš saka, ka viņš nespēja to viens pats finansēt. Un, ja investīciju komiteja piekrīt, ka jūs varētu tikt finansēti no, ar citu instrumentu, tad jūs nesat eh, eh, kvalificēti saņemt uh, EPSI atbalstu, par ekspostu pārbaudi, par uh, atskaitīšanos desmitajā pantā. Iespējams, ka mēs neesam pievērsuši pietiekami daudz uzmanības 10.2a pantam, kas ir pati būtība komisijas priekšlikumam un kur ir runa par izvērtēšanu tam, kā un kādā veidā līdzekļi tiek izlietoti. Un pilnīgi noteikti ir jābūt tiek izvērtētam kopējiem projektiem, lai nodrošinātu to, ka pirmkārt notiek darbība kopā un viens projekts otru nenomaina. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāts Lūns. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir daži jautājumi, kas vairāk attiecas uz politikas jautājumu, citi ir tehniskāki, un visi piekritīsim, ka mūsu ekonomika ir jābūt konkurētspējīgai, un dalība valstīm ir jātiek galā savām struktūrālām reformām. Tāpēc mans pirmais jautājums ir, vai ir praktiski iedomājami ir piesaist saistīt FC pienākumiem īstenot struktūrālas reformas. Un kādā, vai mēs pietiekam, ka respektējam dalību valstu kompetenci. Otrkārt, regulā ir paredzēts, ka FC ir ar permanentu statusu, un es gribu zināt, kāpēc vai komisija grib to uzmantot kā atspērienu dēlīti, lai atsākt citas debates par e, pašresursiem, par eirobligācijām. Tālāk trešais jautājums. Astotajā pantā regulā teikts, ka pārpalikums tiek novirzīts uz vispārīgo budžetu Eiropas Savienībā. Vai nebūtu loģiskāk tos e, novirzīt atkal pašā fondā? Tālāk praktis Tālāk jautājums par Eiropas investīciju e, padomēm. Es saprotu, ka to daļai finansē Eiropas Savienība, un šis daļais finansējums jau sasniedz 20 miljonus eiro gadā. Vai tas neliekās pa, pa daudz? Vēl viens jautājums, tas jau būtu piektais, saka priekšsēdētājs, varbūt. Uh, Man ir tikai viens jautājums sakarunātājs ļoti īsi. Kāpēc FSI nosaka slieksni uzņēmumiem, kam ir līdz 3000 strādājošo? Kāpēc tieši 3000? Five very interesting questions and I will... Piec ļoti interesanti jautājumi. Es centīšos atbildēt ātri, lai FC varētu piesaistīt pie priekšnosacījuma par struktūru reformām. Uh, Struktūrālās reformas ir absolūts priekšnosacījums, bet ja mēs saistīsim EFSI ar to, tad laiks maksās naudu. Protams, struktūra reformām jānotiek. Kā to paredz investīcija plāns, bet mēs mehāniski to tā nesaistīsim par permanenci. Tas ir interesants jautājums. Es presē bieži par to lasu, vai FC jābūt uz laiku vai ilgstoši izmantojamam instrumentam. FC turpināsies ilgstoši, ja viss darbosies veiksmīgi. 16 miljārdi var tikt izmantoti, bet, ja rad, būs arī nākotnē tiks, gūts, uh, tiks gūta peļņa vai būs peļņas izredzes, tad uh, FC turpināsies. Ja FC cietīs neveiksmi vienalga kādu iemeslu dēļ, tad nē. Tad uh, šis instruments tiks, tā darbība tiks pārtraukta. Un šeit visām iesaistītajām pusēm ir to atbildība par sekmēm. Uh, par atlikumu, kas varētu nonākt Eiropas Savienības kopējā budžetā. Noteikumu, par ko jūs runājat, tas stājas spēkā noteiktā brīdī. Un mums uzdod dažādus jautājumus, vai kā peļņu varētu izmantot vai likt kopējā budžetā. Es gribētu paskaidrot no komisijas puses. Mēs runājam par ilgtspējīgu uh, Uh, investīciju projektu Eiropai, nevis par īstermiņa peļņu turpmākajos trīs gados. Mēs runājam par 10, 20, 30 gadiem, un tāpēc izdevību ir ļoti daudz, kā varētu uzlabot noteikumus un kā to visu iekļaut arī turpmākās pārunās par daudzgadu finanšu schēmu. Es piekrītu Eiropas investīcija bankai attiecībā uz šiem 20 miljoniem, un es domāju, ka tas nav par daudz. Un ir viena no iniciatīvām EFSI ir tehniskais, tehniskā palīdzība, kas daļai ir specifiska tieši EFSI, bet no otras puses tā ļauj, tā ļauj sniegt tehnisko palīdzību tieši tur, kur tā ir visvairāk nepieciešama. Tā ir ļoti būtiska daļa visā šajā projektā. Par šiem trīs tūkstošiem. Definīcija. Tādas definīcijas nav attiecībā uz midcap kampaniju Eiropas Savienībā, bet ja ir uzņēmums, kurā ir vairāk nekā 3000 darbinieku un ir projekts, kas būtu īstenojams, tas, protams, kā arī šie uzņēmumi var izmantot šo instrumentu un tā iespējas. Fernandeša kungs lūdzu referents par budžetu. Paldies, priekšsēdētāji, arī es gribēju pievienoties tam, ko sacīja kolēģis un pateikties komisija par gatavību atbildēt uz šiem daudziem jautājumiem, uz uh, jūsu interesi atbildēt uz uh, kolēģi jautājumiem, kuri pārstāv komitejas, kas ir ēdreferentu, un tas ir ar pozitīvu ietekmi un tāpat arī gan ir izaicinājums um, privātiem investoriem, gan arī dalību valstīm. Un mēs daudz runājam par investīcijām 315 eh, miljardiem eiro, mēs runājam par atbalstu mazajiem uzņēmumiem un kolaterālu atbalstu kas būtu nozīmīgs iekšējam tirgum, lai mazinātu šķēršļus. Un arī šeit ir nepieciešama birokrātijas samazināšana. Un ņemot vērā šos aspektus, jautājums attiecībā uz nodarbinātību, izaugsmī, IKP mm, e, palielinājumu, kāda būtu ietekme, kāda ietekme būtu uz iekšējā tirgus šķēršļu mazināšanai un kāda ietekme būtu uz maziem vidiem uzņēmumiem un it īpaši uzņēmumiem, kas strādā inovāciju un izpēc jomā. Paldies, komisiju lūdzu. Thank you. Paldies. Investīcija plāna ietekme kopumā. No simt 110 jautājumiem skaidri var nolasīt, ka ir eh, iecerēts izveidot 1,3 miljonu darba vietas un palielināt IKP par 3%. Komisija izmanto modeli no katras dalībvalsts, lai un tādā veidā tā nonāca lots e, līdz šiem skaitļiem. Tas ir modelis, kas ir testēts, un mēs uz šo modeli paļaujamies. Mēs arī tāpēc vienmēr uzsveram FC papildinošo uh, lomu. Specifiski ietekmē no FC puses mums ir skaidrs, ka uh, Galvenais, viens no galvenajiem investīciju plāna elementiem ir piešķirts atbalsti tīpašiem VU un tieši tāpēc mēs izveidojām veidotos 75 eh, miljonu mērķi maziem un vidējiem uzņēmumiem. Dažādas kalkulācijas vēl tiek eh, apspriestas ar EIB un šobrīd situācija ir tāda, ka ar šiem 75 miljardiem ir paredzēts sniegt finansējumu aptuveni 80 tūkstošiem MBU Eiropā ar nodomu viņu nozīmīguma dēļ veicināt inovatīvus MVU. Šie skaitļi ir ņemti vērā kopīgajā novērtējumā, darba vietu skaitam un e, papildus IKP. Paldies! Un pirms mēs slēdzam šo sanāksmi, tā kā ir pāris minūtes atlikušas, es gribētu izmantot iespēju uzdot vienu jautājumu komisijai, bet vispirms gribu pateikties to viss sirds komisijai par šo ļoti uh, intensīvo jautājumu un atbilžu kārtu, protams, mēs neuzsākām, ne, neuzsākam šobrīd sarunas, sarunas jau notiek, un arī komisija ir sniegusi atbildi par priekšlikumu, un priekšlikums tiks apspriests tas ir pilnīgi skaidri saprotams, taču ir ļoti noderīgi gūt precizējums par priekšlikumu dažādiem aspektiem, jo ir taiskaitā lietas, pār kurām rodas leģitīvas šaubas, un šādu jautājumu gribu uzdot. Jūs atbildējāt eh, rakstiski, ka garantijas sniegs E, saskaņā ar līdzlikumdevēja pieņemtajiem noteikumiem, bet mēs zinām, ka tiešā veidā tās nav iespējams dažādu sarežģītu iemeslu dēļ, kuri no vienas puses nepiešķir FC e, juridisku personu statusu, bet arī E, implicīti tiek atzīts e, saistībā ar EIB kapitāla palielināšanu, ka būs vajadzīgs kaut kas atšķirīgs, un mēs tādā veidā veidojam vispārīgu ietvaru. Un tagad saskaņā ar esošo priekšlikumu tas neietilps līdz likumdevēja kompetencē to novērtēt. Vēl jo vairāk kā jūs norādāt 30. atbildē, investīcija komiteja pētīs eh, vadības padomas noteiktās investīciju atlīnijas un atkal tas arī neietilpst līdz likumdevēja prerogatīvās kas varētu būt problēma budžeta lēmējai iestādēji. Un vai šādu pašu problēmu redzat arī jūs? Otrais jautājums attiecas uz garantijām, jo jūs teicāt, ka nosacījumi, lai piešķirtu garantiju, ir projekta dzīvotspēja. Tas ir ārkārtīgi spēcīgi teikt, bet vai jūs esat pārliecināti, ka projekta dzīvotspēja, ko novērtē komit, komiteja, kas sastāv no speciālistiem projektu finansēšanā, jūs pasvītrojat šo šauro specializāciju, vai tas ir pietiekams nosacījums, lai lemtu, ka šie projekti ir ne tikai dzīvotspējīgi, bet arī papildinoši un atbilst e- savienības vispārīgajiem mērķiem. Tā izskaitā tiem, kas attiecas uz e, atšķirības samazināšanu nevienlīdzību samazināšanu un līdzīgiem. Bet pie tā strādās cilvēki, kur specialitāte ir projektu finansēšana. Vai jūsuprāt šīs problēmas var, varbūt pieprasa papildus pārdomas no līdzlikumdevē? Yes. Jā. <laughs> With a bit, with a bit longer answer. Um, atbildēšu mazliet izsmeļošāk par pirmo jautājumu. Protams, ka trīs līmeņa regulējums, tad vienošanās, kas jāpanāk starp komisiju un Eiropas investīciju banku, un tad ir politiku, ko veic uh, vadības komiteja. Jābūt skaidrībai. Uh, FC vienošanās nevar būt pretrunā ar regulu vai regulējumu. Un vadības politi komitejas va politika nevar būt pretrunā ar FC vai regulu. Te ir jābūt līdzsvaram. Un komisija piedāvā vienu līdzsvara veidu, bet līdz likumdevēji ir dažādu iemeslu dēļ nolēmuši, ka tas nav tas, ko nu, tā tie vēlas un piedāvā papildus elementus, kā vienošanos par regulu. Un mēs, protams, turpināsim ar jums sadarboties un runāsim par to, kādi ir kritiskie elementi, kam ir jābūt regulā vai regulējumā. Un projekti tiks atlasēt, atlasīti saskaņā ar jūsu vēlmēm, protams. Par otro jautājumu, par neatkarīgo investīciju komiteju un vai šeit pietiks ar uh, pieredzi projektu finansēšanā, lai atbilstu kritērijiem. Mēs, jums ir bijusi iespēja iepazīties ar FC nolai, nolīgumu un tā noteikumiem un mēs vēlamies koncentrēt ekspertus, lai tiktu pārstāvēti pirmkārt geogrāfiskie reģioni Eiropā un tā pašā laikā arī tematiskie, nu, tematiskie sektori, lai būtu pārstāvēti. Mēs varētu veikto tādu kompaktu kolēģiju ar plašu daudzveidīgu pieredzi. Paldies! Paldies! Paldies gan par šo, gan visām citām atbildēm. Manuprāt, tā bija ļoti interesanta sēde, un tagad līdz likumdevējam parlamentam ir arī tālāk darbs, ko darīt. Paldies, sēde ir beigusies.